Un es ceru, ka mēs varēsim jaunā gaisotnē rast eh, risinājumu tām problēmām, kas pat labam vēl pastāv. Paldies! Paldies! Diskusija ir eh, slēgta un balsošana būs rīt 12. Dārgie kolēģi! Tagad darba kārtībā ir Delanžas kungas, eh, kundzes ziņojums par ēstiesību aktiem par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Tagad dodu vārdu uh, eh, referentē uz četrām minūtēm. Dank u wel, voorzitter. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Par šo iniciatīvu ziņojumu eh, mēs zvanām trauksnes zvanus, kas attiecas uz bioloģiskās daudzveidības apdraudējumu. Uh, uz mūsu vietējām sugām un biotopiem, dzīvotnēm 20 pro, 90%, 45% no rāpuļiem, daudz eh, dzīvniekiem, ļoti daudz arī sādodens zivis eh, ir apdraudēts. Mēs to nevaram pieņemt, ne jau tikai bioloģiski vai ekoloģiski apsvērumu dēļ, bet eh, mēs esam arī uzņemšies saistības saglabāt dabu mūsu bērniem un mazbērniem. Uh, Arī ekonomiskā ziņā tas ir mūsu interesē saglabāt bioloģisko daudzveidību un investēt tajā. Veselīgas ekosistēmas, tīrs ūdens, mazāk CO2, tas radīs labākas ražas un uh, labākus produktus. 50 miljārdu eiro gadā mums šodien ir izmaksas. Ja mēs uh, neko nedarīsim. Eiropas Savienība un tās dalība valstis ir darījušas pārāk maz. Mūsu mēķis cīnīties pret sugu izmiršanu, uh, līdz 2010. gadam panākt labus rezultātus, mēs to vairs nespēsim izdarīt. Un tagad rodas jautājums, ko mēs varam sasniegt līdz 2020. gadam. Protams, ir jautājums par politisko gribu, bet man ir šeit konkrēti priekšlikumi. Mēs nedrīkstam to ielikt dažādās atvilktnēs. Mums ir nepieciešama integrēta pieeja kas attiecas uz biotisko daudzveidību, sugu daudzveidību. Tur jau nav runa tikai par sugu aizsardzību, bet tas attiecas arī uz zivsēmniecības politiku, lauksainicības politiku, reģionālo politiku. Tās arī ir jāiesaista. Pirmie soļi jau ir tikuši veikti, to es zinu, bet ir nepieciešami arī citi soļi. Kopīgā sagarā eh, lauksainicības politikas reforma ir laba pieeja. Ja, piemēram, pakalpojumi. Uh, tiek sniegta, lai uzlabotu daudzveidību, vai arī kāds ražo ilgspējīgi, tas ir ļoti labi. Turklāt arī visiem līdzdalīgajiem ir jākūst labums no tā, gan uh, sugu daudzveidību, gan arī ražotājiem mums ir jārada vidē draudzīga pieeja. Natūra 2020 ir labāk jāstrādā arī pārobežu saistībā. Bieži vien šeit ir trūkumi vērojami, kaut arī uh, dzīvnieku un daba nepazīst uh, valstu robežas Komisija ir jāuzņemas vadoša loma, kas attiecas uz Natūra 2000 īstenošanu. Tur ir pārāk lielas atšķirības starp dalību valstīs šīs programmas īstenošanā. Kopumā mēs uh, atbalstām komisijas centienus cīnīties līdz 2020. Uh, gadam sugu daudzveidības samazināšanā uh, cīņā pret to. Tas ir minimālais, kas ir jāsniedz, bet atkal radīt daudzveidības sugas. Tam vajadzētu būt mūsu mērķim. Starptautiskā līmenī mums ir šo mērķi jāizteno. Nagojā samitā Eiropā jārunā vienā balsī. Ir ietekmes izvērtējums, kas ir ļoti svarīgs ne tikai ekoloģiskā ziņā, bet arī ekonomiskā un sociālā ziņā tas ir nevis kā tāds aizkavēšanas mehānisms, bet tādēļ, ka tas ir ļoti svarīgi vērtējot visus pasākumus. Ir īpaši šeit ir jāņem vērā, kāda situācija izskatās ar uh, svešajām invazīvajām sugām. Tās var apdraudēt vietējās sugas. Piemēram, padomājiet par uh, pelēkās uh, vāveres, kas uh, apdraud vietējās vāveres vai arī uh, lapsu uh, palaišana brīvā dabā noteiktos reģionos. Es gribētu arī um, pateikties arī āņu referentiem par labo sadarbību un uh, vidus komitejā šo ziņojumu pieņēma vienbalsī. Gribētu arī teikt paldies komisāram Potašņikungam, kurš šodien nevar būt klāt, jo viņš ir Ņujorkā un uh, tur runā par uh, sugu daudzveidības jautājumiem. Es gribētu teikt paldies arī De Guhta kungam. Uh, kurš mani tagad var klausās dzimtajā valodā. Viņš noteikti to pastāstīs arī saviem kolēģiem. Paldies. Paldies. Un komisijas vārdā tagad Dekukskungam vārds uz divām minūtēm. Thank you, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti. Kā jau tika minēts, Patošņikungs atrodas Ņujorkā, apvienotās nācija organizācijās, tieši apspriežot bioloģiskās daudzveidības jautājumus, tā kā es eh, ceru, jūs sapratīsiet, kāpēc viņš nav varējis ierasties šodien šeit. Tādēļ man ir tas gods komisijas vārdā eh, pateikties Delāngas kundzei eh, par šo saulēcīgi sagatavoto ziņojumu par Eiropas Savienības tiesību aktu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Un es šeit vēlos uzsvērt tieši vārdu saulēcīgi, jo Eiropas Savienība šobrīd atrodas eh, krustceļā attiecībā uz to, kādu politiku izvēlēties bioloģiskās daudzveidības un vidas aizsardzības jautājumos. Un es saprotu arī šo nu, nobažīšanos par cilvēku izraisīto bioloģiskās daudzveidības zudumu. Komisija ir satraukusies par šo situāciju, un kā cik strauji pasliktinās šī situācija, un mēs esam gal galā arī atkarīgi no uh, dabas. Un, uh, Kopš ir pieņemti attiecīgie mērķi, mēs esam sasnieguši vairākas lietas, ar kurām varam lepoties. Piemēram, Natura 2000 aizsargāto teritoriju tīkls, e, aptverot gan iz 20% Eiropas Savienības teritoriju un turpina paplašināties gan uz sauszemes, gan jūrā. Tomēr mēs neesam varējuši īstenot mērķi apturēt e, bioloģiskās daudzveidības zudumu līdz 2010. gadam. Eh, diemžēl to ir traucējusi arī nepieredzēta ekonomiskā krīze Eiropā, kas tādējādi ir traucējusi mums sasniegt mērķus. Mūsu jaunie mērķi ir ļoti ambiciozi. Mēs aicinām Eiropas Savienību apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu līdz 2020. gadam, kur vien tas iespējams. Tā pašā laikā arvien vairāk sniedzot Eiropas Savienības ieguldījumu cīņā ar bioloģiskās daudzveidības zudumu. Uh, Eh, komisijas priekšsēdētājs Barozu pavisam nesen eh, nāca klajā ar apņemšanos nekavējoties cīnīties ar šīm problēmām. Lielākās problēmas mērķa sasniegšanā jums ir zinām. Pirmkārt jau pati bioloģiskās daudzveidības politikas sarežģītība, kas ir horizontāla politika un iesaistīta daudzās citās jomās, jo galu galā uh, Viss ir atkarīgs no parastās problēmas. Tad, kad visi ir vainīgi, neatrodas neviens, kur vainot konkrēti. Tagad ka daudzas politikas ir lielā mērā ietekmējuši bioloģisko daudzveidību. Šis tad ir gadījums tieši arī par kopējo lauksaimniecības politiku, kopējo zivsaimniecības politiku un koheizijas politiku. Tieši tad ir mēs atrodamies nozīmīgā uh, krustceļā, uh, jāizlem ir nākotnē, kā mēs virzīsimies uz priekšu, lai mēs eh, nepieļautu kļūdu, izvēloties nepareizo ceļu un nekad nesasniedzot 2020. gadam uzstādītos mērķus, kas var novest pie katastrofālām sekām. Daudz kas ir sacīts rezolūcijā par eh, satraucošām tendencēm attiecībā uz bioloģiskos daudzveidības zudumu gan Eiropā, gan pasaulē. Tas skar daudzas ekosistēmas un eh, daudzas iespējamās uh, Eh, papildus vērtības, ko sniedz eh, daudzveidība, tas viss sasaucās ar cīņu pret klimatu pārmaiņām un eh, tūkstošgads attīstības mērķiem. Mums neva, nevajadzētu zaudēt drosmi, tāpēc, ka problēmas ir tik apjomīgas. Komisija noteikti nav zaudējusi drosmi, un mēs izstrādāsim jaunu stratēģiju, lai varēsit sasniegt 2020. gadam nosprostos mērķus. Un attiecībā uz Natura 2000 eh, aizsargāto dabas teritoriju paplašināšanu to mēs plānojam darīt, izmantosim pieejamo finansējumu, lai nodrošinātu nepieciešamo dabas aizsardzību. Mēs pilnībā piekrītam sti tam stiprajam uzsvaram, kas likts uz ne, ziņojumā uz ne, nepieciešamību sasniegt šos nospraustos mērķus. Mēs eh, ar nepacietību gaidam diskusijas ar parlamenta deputātiem, uh, un ceram, ka tādējādi mēs sekmīgi varēsim sasniegt jaunos mēķus un tiešām vēlējos atzīmēt, cik svarīgi bija Delangas kundzes ziņojums šajās kopīgās debatēs. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Mr. Commissioner. Εκ μέρους της Επιτροπής Ελίας, η κυρία Λόβιν για ένα λεπτό. Tālāk, Λόβινς κόντζε, no Zilsarnācības komitejas. Tack så mycket och tack fru Delange för... Paldies. Arī es vēlos pateikties Delangas kundzei par viņas paveikto darbu. Man tiešām liels prieks arī ziņot, ka Zivsainiecības komiteja var atbalstīt šādu atzinumu, kurā ir skaidri atbalstīts uh, viedoklis, ka 70 līdz 80 procenti no visām lielajām zivīm ir uz izzušanas Uh, apdraudējumu robežu tuvāko 50 gadu laikā, un tas ir jāuztver nopietni. Ja mēs ne, neaizsargāsim ekosistēmas uh, jūrā un uh, piekrastē, tad tādējādi mēs zaudēsim ķēdes posmu, kas mums palīdz cīnīties ar klimatu pārmaiņām. Eiropas Savienība ir jābūt avangardā Nagojas samitā, tieši attiecībā arī uz kopējo zivsarniecības politiku. Un mums zivsarniecības komitejā tik tiešām ir prieks redzēt, ka e, ziņojumā ir piešķirta liela nozīme integrētai jūras e, politikai, un mēs nevaram katru dalību valsts strādāt kopā, Tad mēs nevaram strādāt atsevišķi, es atvainojos, mums ir jāstrādā kopā, un eh, tādējādi mēs varam cīnīties ar bioloģiskās daudzveidības zudumu, un tas ir jāņem vērā arī kopējās zivsainiecības politikā. Paldies! Paldies! Tālāk no politiskā grupām runātāja Zēberkungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšādātāji! Kolēģi Delanga vēlos apsveikt ar brīnišķīgo ziņojumu, arī Andri Fredem teikt paldies Šeit eh, ir ļoti labi bijusi sadarbība. Skaitļi un fakti ir skaidri redzami. Tie ir iekļauts šajā ziņojumā un ir skaidrs, ka ir morālas saistības saglabāt bioloģisko daudzveidību. Gan mums ir ekoloģiski, gan ir ekonomiski svarīgi. Būtu traki, ja tur eh, nebūtu uh, panākumi nākotnē. Viena problēma ir tā, ko es saskatu, proti, kā pilsoņi to uztver, kā viņi to pieņem. Ja mēs runājam par programmu Natūra 2000 par šo tīklu, tad mēs varam konstatēt, ka mēs gan eh, dažās um, vietās esam ļoti panākumiem bagāti iekārtojot šīs, šīs tīklus, bet savukārt eh, citās pilsētās tas neizdodas tik labi citos reģionos. Komisija šeit patiešām vajadzētu paraudzīties, kā komisijā, lai viņi mēra ar vienu mēraukli. Daudzi pilsoņi. Uh, Mm, viņus eh, netraucē tas, ka tiek aizsargāti bioloģiskā dozē. To viņi saprot, bet tas, ko viņi nesaprot, ir, ka dažās valstīs ļoti tāda vāju politika un savukārt citās valstīs ir ārkārtīgi stingra pieeja. Ja mēs gribam tādu godīgu spēli visās, eh, visās valstīs, lai to uh, politiski pieņemtu uh, bez jebkādiem papildus noteikumiem, tad tikai tad būs šī politika vainagosies panākumi. Tādēļ aicināšu komisiju, ka vajadzētu vadlīnijas, lai mēs beidzot, uh, mums būtu šāda vienota direktīva un tās īstenošana. Tieši jūs, priekšsēdē kungs, jūs pazīstat arī valsti, kur uh, daudzas valsts biotiskā daudzveidība netiek ievērota un mums tiek pārmests, ka, ka mēs nemērām visu laiku visu ar vienu mērauklu. Šeit ir dažāda attieksme dažādās valstīs. Paldies, paldies. Uh, Nākamais runātājs Lēner kungs uz divām minūtēm. Priekšēdētāji, komisāra kungs, kolēģis un kolēģi, es negribu rādīt pi ar pirkstu uz kādu valsti. Es domāju, ka pirksts pavērsies pret mums visiem atpakaļ. Eiropas Savienības stratēģija 2010. gadam nav bijusi panākumiem bagāta, un mums ir jāmeklē jauna pieeja jaunajai desmitgadē līdz 2020. gadam. Pēc dažām idejām notika šī ANO konference par bioloģisko daudzveidību Nagojā, un es ceru, ka tā nesagādās tādu vilšanos kā uh, Kopenhāgenas klimata konference. Nedrīkst atkal izgāzties šādā tik svarīgā jautājumā, kas skar visu pasauli. Eiropas Savienībai šeit ir liela loma. Es domāju, ka mums ir jārīkojas, lai būtu globāla programma ar augstiem mēķiem, lai saglabātu sugu daudzveidību. Mums ir jāparāda solidaritāte finansējot šos pasākumus, un, kā jau es teicu, Eiropas Savienībā jau ar vienu balsi un nevis ar 27 dažādām balsīm. Bija jau arī pētījumi 50 miljārdu eiro zaudējumu katru gadu, tādēļ, ka samazinās sugu daudzveidība. Eiropas Savienības budžets ar 0,2% finanšu līdzekļi, kas ir paredzēti dabas eh, aizsardzībai, tas ir ļoti minimāli, vienkārši nožēlojami. Vidējā laika finanšu plānojumā ir jāparedz lielāku naudu šiem mērķiem, lai aizsargātu sugas pie mums Eiropas Savienībā. Kas attiecas uz Eiropas Savienības solidaritāti ar pārējo pasauli, manuprāt, mums ir vajadzīgs instruments, kā panāktu arī Eh, to, ka eh, tās sugas, eh, kas kaut ko dara, lai viņas arī saņems kaut kādu kompensāciju, piemēram, attiecībā uz augiem, kas tiek izmantot medicīnē. Manuprāt, panākuma atslēga ir saskatīt bioloģisko daudzveidību kā tādu pasākumu, kas attiecas visām jomām - lauksaimniecību, zivsaimniecību, jūras izmantošanu. Es domāju, ka tas viss ir jāparaugās, raugoties uz bioloģisko daudzveidību. Arī augsnes direktīva. Uh, gūst eh, īpašu lomu, jo tas ir kā tāda CO2 svarīgs jautājums, kā tās buferis, un es domāju, ka parlaments šeit darīs visu, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību. Es sniegšu sveicu referentu, un paldies viņam. Eh, Tālāk ir Brandīkungs divas minūtes. Dank u wel, voorzitter. Ook ik wilde. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu teikt paldies uh, referentē par darbu, ko viņa ir veikusi sastādot šo ziņojumu. Pamats tam visam ir īstenībā nožēlojams, proti, ka Eiropas Savienības stratēģija līdz šim nav izdevusies. Īsumā vajadzēja būt tā, ka sugu daudzveidība būtu aizsargāta un uh, sugu samazināšanās būtu aizkavēta, bet īstenībā tas nav vainagojies panākumiem. Mums nav izdevies uh, nobremzēt sugu daudzveidības samazināšanos. Mēs esam kā tādi sienāži, kuri uh, e, aprīķ visu pasauli kā siseņu pāris un neko neatstājam pasaulē. Protams, ka arī sugu daudzvērtības politikai ir arī rezultāti, bet ar tiem nepietiek. To e, parāda arī sarkanais saraksts, apdraudētās suga, sugu saraksts. Ano šeit uh, sastāda tādus skaistus paziņojumus, bet, ja ir jārisina būtiski jautājumi, tad droši vien būs tā, ka zivsaimnieku nākotne bieži vien ir svarīgāka nekā zivju sugu saglabāšana, un e, ražošana ir svarīgāka nekā pasaules saglabāšana, bet mums ir jāmācās no vēstures. 7% no iekšzemes koprodukta, tas, to mums maksā katru gadu 40 miljārdu eiro 12 biljārdi eiro. Tas ir milzīgs zaudējums, vēl milzīgāks zaudējums grūti iedomāties. Mums ir tagad jāpierāda, ka mēs domājam nopietni risināt šo lietu, ir īpaši raugoties uz jauno bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, bet arī uz ilgsaimniecību, lauksaimniecību, uz tirniecības politiku raugoties, jo tur jau tiek risināts augu un dzīvnieku nākotnes liktenis. Tas ir ļoti labi un skaisti, ja ministri sniedz skaidrus paziņojumus, bet mums ir jāraugās, lai vārdiem sekot arī darbi, citādi tas viss būs tukša skaņa un arī paziņojums nonāks uh, papīra grozā. Tā būs makulatūra, un tas nozīmē, ka arvien vairāk uh, eh, skaistu vārdu būs pasaulē, bet jēga nekāda. Paldies! Berjē kundze uz divām minūtēm. Priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi, bija jau sacījis, šis ir bio daudzveidības gads, un šogad mēs tiekam aicināti iestāties par biodaudzveidību šajā trīskāršajā krīzē. Vispirms te ir runa par uh, koherentas pieejas eh, atra, atrašanu un te arī jārunā par sociālo modeli šajos ekonomiskajos apstākļos. Un te arī jāpiedzīvo klimata izmaiņas un biodaudzveidības pazušana. Es gribētu atgādināt to, ka biodaudzveidības zaudēšana pati par sevi ne par ko nesūdzas, taču tā izpaudīsies eh, kā kultūras un arī ekonomikas zaudējums. 40% no pasaules ekonomikas ir atkarīgi no dabas noteiktajiem pakalpojumiem. Un pilnveids, ka daudzveidība par, ir lielā mērā pazudis 40 pēdējo gadu laikā. Un um, līdz 2050. Um, gadam samazinājums sasniegs 14 triljons eiro, jeb 7% no aprēķinātā gadē IKP, ja mēs neko nedarī, nedarīsim. Pasākumi ir skaidri norādīti šai ziņojumē. Mēs varam tikai apsveikt Delangis kundzi par tās darbu, Un eh, skaidrs, ka te ir norādīti mērķi, tomēr ir eh, grūti nepaust nožēlu par to, ka eh, padome vēl ar vienu bloķē šī procesa uzlabošanos. Un jūlijā 2020. gadā gada stratēģijā biodaudzveidības jautājums netika iekļauts ir nepieciešama kopīga, koherenta darbība. Mums ir jāpārvērtē mūsu dabas kapitāls. Tas, tās ir investīcijas mūsu nākotnē. Paldies, Vandalenkungs, uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, diemžēl mums ir jānorāda tas, ka 2010. gada starptautiskajā biodaudzveidības gadā mērķi nebūt netiks sasniegti. Un biodaudzveidība gan Eiropā, gan pasaulē izsīks. Tas tiešām ir ļoti satraucoši. Biodaudzveidība ir dieva radības būtība. Tā mums nodrošina izēvielas, mūsu pārtiku un arī stabilu klimatu. Un tāpēc mums ir jāpārtrauc runāt, bet mums ir jāspēr konkrēti soļi un jārunā visiem vienā balstī. Komisija, šis parlaments dalībvalstis, tiem visiem ir jāpieņem konkrēti mērķi, kas ir sasniedzami. Mums ir jāpieliek punkts biodaudzveidības izzušanai. Uh, tad ekosistēmas arī tiks aizsargātas un līdzsvars tiks atjaunots. Paldies, Ferēras kungs, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ekoloģiskā tīkla definīcija kas, eh, kas tad eh, apvienot visas eh, svarīgās dzīvotnes, ir, doz, ir laba, taču tā nenodrošina biodaudzveidības aizsardzību. Mums ir jāapzinās draudi, jāaizsargā tas, kas pat laban uh, eh, pastāv, taču mums ir arī jākompensē tas, kas jau tika zaudēts. Un tāpēc, diemžēl, Natūra 2000 šī programma, šajā programmā netika iekļauti svarīgi instrumenti, kas uh, varētu to īstenot. Pastāv life uh, programma. Uh, un tā tika samazināta. Tās budžets tika samazināts, jo mums ir daudz militāru izdevumu. Un šī bio daudzveidība būtu jāieraksta politikas uh, ietvarā, visas politikas ietvaros, tāpēc uh, mums būtu tas jāiesaist arī uh, kopējā lauksaimniecības politikā, zivsaimniecības politikā. Uh, un tā tālāk. Tāpēc mums šeit eh, savienībā ir, ir, jā, ir jāīsteno vairāk investīciju, lai mēs varētu, eh, varētu panākt kaut ko. Rosbaks kundze uz vienu minūti. Es pateicos eh, priekšstādātē kungs. Te ir runa par mūsu planētu. Mēs to uzskatām par kaut ko pašsaprotamu. Taču tā kā mēs nerūpējamies par biodaudzveidību, daudzveidību, tad eh, mēs skaidri jūtam, ka tā pazūd. Es pilnīgi piekrītu referentam tam, ka arī kopējai zivsainīcības politikai būtu jāņem vērā šis biodaudzveidības aspekts. Tas pats attiecas uz kopējo lauksainīcības politiku. Mēs nevaram tāpat turpināt, neņemot vērā biodaudzveidību. Pesticīdu gadījumā, piemēram, jāņem vērā, kādu iespēju jāstājas bioloģisko daudzveidību Un e, mums jārūpējas par vidu. Rūpniecība, e, zivsaimniecība, lauksaimniecība, tās viss ir joms, kas var sniegt savu ieguldījumu savās jom šajā ziņā. Arī mūsu iedzīvotājiem ir jā, jādara savs ieguldījums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gotjēres kundze uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka biodaudzveidības gads eh, lielā mērā mums līdz runāt par traģēdiju, bet eh, mums ir jārunā par to, kāds ir risinājums, kā mēs varam risināt šīs problēmas. Vispirms, Eiropa ir sadalījusi Eiropu vairākās zonās, un eh, te šim sadalījumam būtu jāizpaužas konkrētos pasākumos, bet tas nav izdarīts. Tāpēc biodaudzveidība ir tiek uzskatīta par kaut ko tādu, kas ir uh, vietējā līmenī risināms. Otkārt, šie pilnīgi neticami tas, ka mēs nerīkojamies kopīgi lauksaimniecības uh, zemju pamešanas jautājumā. Ja mēs Eh, neiestādām zināmus eh, kokus kādā eh, zemē, kur tie vienmēr ir auguši, tad, protams, tas atstāja arī iespaidu uz putniem un kukaiņiem, kas saistīti ar šo ekosistēmu. Komisijā tika noraidīts viens no maniem grozījumiem par iesaistītām pusēm. Lauksaimniekiem ir jānorāda, kādi produkti tiem ir kultivējami, ja mēs gribam aizsargāt zināms, piemēram, insektus vai nē. Un te ir runa par Eiropas diktatūru. Tā vismaz viņi to uztver. Paldies! Pereira Rodrīgas kungs uz potru minūti. Delangas kundze, jums bija taisnība. Jūs paudāt savu uh, vilšanos, un eh, tas arī atsauc šeit eh, mūsos, jo mēs nepa, nepa, nesasniegsim tūkstošgads attīstības mērķus. Beigās mē, mūsu nākošās paudzes maksās par to kaitēm, ko mēs esam izdarījuši. Eiropas Savienība tika uzskatīta par līderi klimatu izmaiņu novēršanā. Taču, ja ņem vērā to, ka šie mērķi netika panākti, tad eh, skaidrs, ka visa šī, eh, visi šie tiesība akti patiesībā nav guvuši sekmes. Un bioloģiskā eh, daudzveidība nav kaut kas, ko jūs varat izlikt vitrīnā muzejā. Tas ir kaut kas dzīvs Un eh, tas vienkārši izraisīs domino efektu pāri visām robežām, ja šī daudzveidība pazudīs. Viens no jautājumiem ir, protams, eh, augsnes vadība Tāpēc es domāju, 67. panta otrā daļa būtu noraidām. Mums ir vajadzīga šāda kopēja augsnes politika visā Eiropā. Te dalībvalstīm jāizrāda savu politiskā griba, un te arī Eiropas Savienībai ir, ir stingri jāiestājas par augsnes aizsardzību. Paldies! Es gribētu pateikties Delangas kundzei par tās ziņojumu par Eiropas bioloģisko daudzveidību. Nevar pielikt punktu bioloģiskās daudzveidības zušanai, izušanai. Un tā ir liela problēma, un Delangas kundze lūdza, lai tā tiktu attiecīgi risināta. Un mēs gribētu lūgt komisiju, lai šis jautājums arī atēnēs 2020. gada stratēģijā. Citādi 2020. gadā mēs secināsim, ka situācija ir tāda pati. Mums ir jāizveido cita kopējā lauksaimniecības politika, cita lauksaimniecība, cita kopējā zivsaimniecības politika, reģionālajām stratēģijām arī ir jābūt tādām, kas iestājas par bioloģisko daudzveidību. Es gribu atteikt, pateikties arī Van Dālēn kungam, kurš ir uh, sacījis kaut ko uh, e, neticam labi par bioloģisko daudzveidību. Te mums ir eh, jāizveido skaidra politika eh, bioloģiskā daudzveidībā. Citādi tā vienkārši būs runāšana. Paldies, Nikolson kungs, paldies. Paldies, šis eh, ziņojums atzīst lauksaimnieka lomu un arī attiecībā uz vidas praksi kopumā. Un uh, apspriežot kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē, viens no galvenajiem argumentiem ir tas, ka mums jāsāk koncentrēties uz lauksaimnieku atbildību, ka vi viņiem ir tas jāņem arī vērā. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jāmaina savu pieeju šim jautājumam. Es vēlētos, lai uh, lauksaimnieki tiku, tiktu rosināti iesaistīties šīs politikas veidošanā, nevis uh, tikai būt uh, Eh, tiem, kas saņem eh, stingrus norādījumus. Delangens kundzes ziņojums eh, nosaka ļoti interesantu ideju. Es tiešām vēlētos, lai lauksanieki darītu ko vairāk, lai aizsargātu vidi. Uh, Es nedomāju, ka mums ir nepieciešama jauna direktīva. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz instrumentu šīs problēmas risināšanai, eh, vismaz pašreiz un šajā jomā, un es eh, nedomāju, ka to ar jaunām lietām varēs panākt. Paldies, tālāk, eh, Antonesko kundzes pusotru minūtu. Paldies, priekšēdētāji. Arī es vēlos teikt, vispirms izniegt paldies referents kundzei. Paldies viņai par darbu bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, ūdens, gaisa, augsnes aizsardzība ir ļoti būtiski faktori. Visi atkarīgs no bioloģiskās daudzveidības. Eiropas komisija un dalību valstīm tam ir intensīvi viss jādara, lai aizsargātu mūsu dabas kapitālu un lai kalpotu iedzīvotājiem. Mums ir jārūpējas par atjaunojamās enerģijas uh, resursiem, mums ir vajadzīga arī enerģija, mums ir arī vajadzīga veselīga vide. Mums ir vajadzīga vairāk finansējuma līdzekļi, lai aizsargātu vidi. Līdz šim tas ir bijis ļoti maz no Eiropas Savienības kopīgā budžeta. Mums ir vajadzīgas papildus investīcija, mums ir vajadzīgi atbalstoši pasākumi, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību. Mums ir uh, nav jāveicina tās investīcijas, kas nenāk par labu bioloģiskai daudzveidībai, gan valsts, gan privātajā sektorā. Mums ir vajadzīga labāka prakse, lai novērtētu projektus. Es eh, atbalstu referents priekšlikumu aicināt komisiju sastādīt ziņojumu par ilgspējīgu dažādu projektu ilgtspējību. Paldies. Van Brenda kungs, viena minūte. Eh, er- Van Brenda kundze, paldies kolēģis un kolēģi, ja es klausos tagad kolēģis parlamentā, tad šeit eh, patiešām ir vienprātība, kas attiec uz to, ka šis jautājums jārisina ļoti ātri. Tā ir taisnība. Turklāt ir jāņem vērā, ka ANO vidas programma ir eh, runā par to, ka investīcijas sugu daudzveidībā sniedz lielu ieguldījumu. Tur ir 75 reizes jūs varat no, nopelnīt iegūtīto kapitālu. Sugu daudzveidība, tas nozīmē pievienoto vērtību. Mums ir jāraugās, ko tas dod katrā konkrētā jomā. Struktūra fondi, lausēmniecības un zivsēmniecības politikā raugoties uz struktūra fondiem. Pēdējos 10-15 gados tur ir ievērējami uzlabojumi, bet eh, mēs esam ļoti tālu no īstā mērķa. Arī lauksaimniecība var sniegt savu ieguldījumu, lai saglabātu sugu daudzveidību. Tā veicina uh, Tā ir jāveicina sugu daudzveidība, nevis jāizniecina tā. Visās jomās mēs varam daudz ko darīt, lai patiešām īstenot Eiropas Savienības mērķus. Paldies, tev, Vaļčakovs kungs, pus vienu minūti. Vai viņš ir klāt? Neredzu, ka viņš būtu tālāk. Frāga skundze, pusotra minūte, vai viņa ir klāt? Sedim lepo. Arī viņa laikam šķiet nav. Karvāļo kundze, uz pusotru minūti. Sr. Prezidents, Sr. Komisāri. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Šis ziņojums ir svarīgs un tajā tiek uzsvērts, cik nepieciešams ir papildu ieguldījums eh, attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Līdz 2010. gadam paredzētais mērķis apturēt bioloģiskās daudzveidības zudumu nav īstenots, un tādējādi mēs apdraudam savu nākotni, te, tāpat tam ir arī tieši ekonomisks sekas. Un, lai uh, pareizi īstenot Natura 2000 likumdošanu, uh, ir nepieciešama uh, lielāka apņemšanās. Dalību valstīm ir jāpiešķir šiem jautājumiem vislielākā uzmanība, un tāpat ir arī svarīgi, lai komisija daudz labāk uh, horizontālā veidā iekļautu šos jautājumus citās politikās, eh, gan lauksaniecībā, zivsaimniecībā, turismā un citās. Eh, tāpat arī jāturpina pētījumi par vides eh, situāciju un aktuālo situāciju, un tieši šo iemeslu dēļ Mūsu jaunais mērķis, eh, ko mēs esam izvirzījuši 2020. gadam, ir apturēt bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienībā un pasaulē. Paldies! Jā, tālāk mēs varam pāriet pie brīvā mikrofona. Kelīkungs, vienu minūti. Uh, you, Paldies, priekšsarētāji. Kā saka, dzīve ir visdažādākās uh, dieva radītās būtnes, un uh, ar nožēlu jāsaka, ka liela daļa šo dieva radīto būtņu mums vairs nav sastopamas, un galvenokārt tas ir cilvēka homo sapiens rīcības rezultātā, un beidzot taču vajadzētu nākt pie prāta. Uh, Un es pilnīgi piekrītu Delangas kundzei un arī citiem, kas izteicās, šie ekonomikas argumenti ir neapstrīdami. 50 miljārdus zaudējums jau tagad 7% no IKP katru gadu, kas 2050. gadā eh, pārvērtīsies par 14 triljoniem zaudējumos. Es piekrītu Nikolsona kungas sacītājiem attiecībā uz zivsaimniekiem un lauksaimniekiem, bet tas nozīmē arī, ka ir nepieciešams izglītības pasākums ievies jauniešiem. Paldies! Jā, paldies, nākamais runātājs. Sonika kungs. Paldies, priekšsēdētāji. ANO ģenerāla asamblējā tika lēmts, ka 2010. gads ir bioloģiskās daudzveidības gads tieši šādā aspektā mums eh, vajadzētu eh, īstenot pasaules mēroga kampaņu, informējot par bioloģiskās daudzveidības situāciju. Saskaņā ar Eirobarometra eh, pētījumiem pagājušā gadā tikai 38% Eiropas iedzīvotājus par zin, kas ir bioloģiskā daudzveidība. Tādēļ mums ir nepieciešams skaidri parādīt, ko esam sasnieguši šajā jomā attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Uh, un mums ir nepieciešams uzlabot savus ieguldījumus eh, bioloģiskās daudzveidības samazināšanas apkarošanā. Mums ir bijuši arī mantojuma dienas tā saucamās. Tas pārsvarā ir vērsts eh, arhitektūras mantojuma saglabāšanai. Varbūt vajadzētu mums arī bioloģiskā daudzveidības jomā līdzīgi ideju īstenot. Kas attiecas uz Nagojas konferenci, tad eh, gatavojoties tai, Eiropas Savienībā vajadzētu nākt klajā ar pilnīgi skaidru nostāju bioloģiskās eh, daudzveidības samazināšanai vēl tālāk par 2030. gadu. Tātad vai runa ir par finansējumu vai kopējām rīcībām? Paldies. Paldies. Klāskunga, eh, kundze, viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Mums eh, ilgspējīgi un atbildīgi ir jāpietas ar dabas lielo dāvanu. Arī ekonomiskā pieeja un tāds eh, eh, sūdādzvedības saglabāšana, tie, tās nav pretrunas. Integrēta pieeja rada dzīves telpas, piemēram, manā dzimtenē. Tās uh, teritorijas, kur tiek audzēts vīns un uh, kur netiek izmantos teritorijas, tur uh, e, tauriņi pazūd, kas vienmēr tur ir dzīvojuši. Viņi dzīvo mūros un vairs ne šajos vīnlaukos. Uh, e, uh, e, sugu daudzveidības aizsardzība, augu aizsardzība, uh, tas uh, sniedz labumu. Sugu daudzveidības saglabāšana arī uh, lauksaimniecībā, kur to īstenot, ir īpaši tā jāgūst atbalsts, tā ir jābalvo. Un uh, kopīgā lauksaimniecības politika Eiropas Savienība tam tas ir jānodrošina. Ļoti daudz regulējumu jau ir Daudzi no, daži no tiem, protams, ir jāpārbauda. Mēs arī konstatējam, ka Eiropas Savienības likuma normas netiek iztenots vienādā mērā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Mums ir nepieciešama papildus saistības un ir jāievēro un jāizteno arī vienots kontrolas iztenojot. Dāmas un kungi, augšanas aizsardzība. Tagad jau dalību valsts var uzsākt rīkoties. Viņiem nav jāgaida Eiropas Savienības direktīva. Paldies. Paldies. Un tabadži, viena minūte. Stop. Hálás vagyok Delange asszony. Es ļoti esmu pateicīgs Delanges kundzei, jo viņa dod man iespēju izteikt uh, manas domas šeit. Pagājušajos gados daudzi zemnieki Ungārijā ir mani sameklējuši, uzmeklējuši un jautājuši, kādu atbalstu var gūt apmežošanas programmā Eiropas Savienībā. Lauksamniecības uh, subsīdijas un uh, bioloģiskā daudzveidība īstenībā tie divi jautājumi, kas ir tādā ļoti lielā pretrunā. No vienas puses mēs finansējam darbības, kas uh, iznīcina putnu sugas. Tur ir arī ungāru teiciens, ka labā roka nezina, ko kreisā roka dara. Tādēļ ir svarīgi pārstrādājot Natūra 2000 un strādājot pie kopīgiem lauksaimniecības uh, programmas, uh, politikas un pieņemot uh, jauno ūdens direktīvas nemitīgi iesaistīt un piešķirt prioritāti bioloģiskajai daudzveidībai. Paldies! Tālāk runās uh, Plāmas kundze, priekšsēdētāja, komisāra kungs. Tas ļoti svarīgs uh, ziņojums. Gribētu teikt paldies referentē. Gribētu pateikt par uh, atslēgu instrumentu, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību. Tas ir tīklos Natūra 2000. 18% no Eiropas Savienības teritorijas ir iekļauts šajā programmā. Rumānijā tie ir 17, vairāk nekā 17%. Komisija ir vērtējusi, ka izmaksas, administratīvās izmaksas Natūra 2000 tīklam gadā ir apmēram 6 miljārdi eiro gadā. tas ir tās mērķa nostādne, to vajadzētu sasniegt. Ja mēs vēlamies uh, aizsargāt bioloģisko daudzveidību, tad komisijai vajadzētu atrast attiecīgos līdzekļus jaunajā gada budžetā. Sākot no 2014. gada tie noteikti jāpalielina. Mums ir nepieciešama arī pārvērtēt jau tekošos finansējumu instrumentus. Ja mēs patiešām vēlamies līdz 2010. gada uh, apstādināt bioloģiskās daudzveidības zudumu, Matēras kundze, uz, divā, uz vienu minūti lūdzu. Paldies, kolēģis un kolēģi. Sugu daudzveidības aizsardzība ir ļoti svarīgs un aktuāls jautājums, bet ļoti daudz novērtē par zemu šo jautājumu. Ļoti daudz no 27 dalību valstīm Eiropas Savienībā nesaprot, cik liels risks un cik liela draudi eh, rodas, ja zudīs sugu daudzveidību, kāds ietekmēs klimatu un arī ekonomika mūsu valstīs. Mums eh, par, jāparūpēs par to, ka Eiropas Savienības likuma došana tiek eh, arī efektīvi īstenota un eh, ir paredzēts arī attiecīgas finansējums, lai saglabātu sugas. Šeit runa ir par to, ka ir jāvienkāršo finansējums vietējiem projektiem laiv ietveros. Kolēģi jau šeit runāja par sugu dzīvotņu saglabāšanu uz zemes un jūrā, tam ir jābūt mērķim visām dalību valstīm. Ir arī jāveic paši pasākumi, jābūt arī līdzfinansējumam vietējā līmenī, un šeit ir jāsaglabā subgu daudzvērtība, tīpaši piešķirot finanšu līdzekļus. Vēlos norādīt uz to, ka šajā sasaukumā Eiropas Savienība ir jāizver šādi mērķi, jāuzlabo dzīves kvalitāte arī nākamajām paudzēm. Nikolesko kungs uz vienu minūti. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc... Paldies, priekšstādētāja kungs. Es arī nu, pats no savas puses gribu paust eh, bāžas šī ziņojuma sakarā. Nesen tika izdarīti pētījumi un tika konstatēts, ka Melnajā jūrā zīvju sugu uh, izmiršana ir ļoti augstā līmenī. Uh, Arī Donavā ir tik, liela fosfor, tik liels fosfora piesārņojums, ka o, o, organis, e, organiskā vide ir tāda, ka zīvis nevar izdzīvot. Līdz ar to šim jautājumam jābūt prioritāram, tam jābūt pirmajā vietā Eiropas Savienības darba kārtībā. Tāpēc es sveicu e, referenti, pateicos referentei. Vojcehovski kungs uz vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sveikt Delangi kundzi par tās lielisko ziņojumu. Debates par daudz, bioloģisko daudzvērtību ir svarīgas, taču te mums trūkst viena ļoti svarīga aspekta. Te vajadzētu runāt par uh, ģenetiski modificētajiem produktiem. Tas tā ir tie lieli draudi. Eiropā mums šādu produktu nav daudz, taču uz mums tiek izdarīts spiediens, lai mēs pieļautu arvien vairāk šo veidu produkciju. Un eh, šī joma var pakļaut lielam riskam bioloģisko daudzveidību. Un tāpēc vienkultūras eh, ģenetiski modificētā uh, Um, modificētie produkti būtu jānovērš. Un tas mums jāapzinās no politiskā viedokļa. Es zinu, kādi ir viedokļi dažās politiskais grupās, un es domāju, ka nebūtu grūti visas Eiropas līmenī aizliegt šādu produkciju taču jāuztraucas eh, par to, ka eh, vēl ar vienu tiek, subsīd, tiek izsniegts eh, subsīdijas šādu veidu produkcijai. Tā, tam nebūtu jābūt. Paldies, Vermans kundze, uz vienu minūti. Cienējamas kolēģis un kolēģi, bioloģiskā daudzveidība attiec mums visiem. Vienotas direktīvas ir obligāti nepieciešamas, lai pārvarētu ekoloģiskās daudzveidības zudumu jo tā neapstājas pie robežām. Es pievienojas jūsu aicinājumam, ka komisija un dalību valstis eh, daudz nozīmē varētu uzlabot eh, attiecīgo normu ievērošanu. Paldies! Jā, paldies, Vērtnams kundzē. Vai Rosīkungs ir šeit? Paldies, priekšādātāji, cienījamie kolēģi. Eh, bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīga biosfērā. Tas ir ļoti ilga evolūcijas procesa rezultāts. Vairāk nekā 3 miljārdus gadu dzīve piemērojas dažādiem apstākļiem, un tas tā arī turpinās darboties. Tas ir ļoti svarīgi, lai dzīve varētu turpināt funkcionēt. Ne tikai evolūcijas procesu rezultāts ir tas, bet arī tas kā eh, eh, rezervārs, lai tālāk ģenētiski varētu attīstīties eh, dažādas sugas. Sugu daudzveidība ir svarīga, lai mūsu planēta izdzīvotu. Tādēļ, protams, aizsardzībai ir jābūt pārobežu aizsardzībai. Tā ir, tas ir mantojums, kas attiec uz visiem cilvēkiem pasaulē. Arī ir jāsaglabā klimata līdzsvars. Mums ir nepieciešamas labākas zināšanas, lai līdzīgus procesus arī izprastu to būtībā, arī medicīnas eh, iemeslu dēļ. Sugu daudzvedības aizsardzība ir viens no Eiropas mērķiem arī 2012. gadā. Kiepitra, komisār. De Kukta kungs, lūdzu. Uh, let... Paldies, priekšsēdētāji. Es no sākuma mēģināšu atbildēt uz dažiem galvenajiem jautājumiem, Un tad uh, pabeigšu ar tādām noslēguma piezīmēm. Pirmkārt, par kopējiem biodiversitātes nosacījumiem. Eiropas komisija strādā kopā ar dalību valstīm un interesētām pusēm, lai izveidotu uh, vadlīnijas galvenajos sektoros, piemēram, uh, dabas liegumos, uh, ostās un citos. Mēs arī plānojam veikt informācijas kampaņu par šiem jautājumiem jaunā biodiversitātes stratēģija pievērsīsies politiku integrācijai tieši lauksaimniecības, zilsaimniecības, reģionālās attīstības jomā un mēģinās izveidot uh, izmērāmas ambīcijas un sasniedzamas mērķus, izmērāmas mērķus līdz 2020. gadam, un to visu iekļaus Eiropas komisijas jaunā darba stratēģija. Par augsnes aizsardzību komisijas priekšlikums par pamatdirektīvu ir bloķēts. Mēs uzskatām, ka uh, Šis ir eh, pamat dokuments attiecībā uz šo jautājumu, un arī mēs dalamies jūsu bažās par eh, augsnes degradāciju un vides eh, problēmām, un mēs mēģināsim panākt progresu padomē šajā jautājumā. Nobeigumā es gribēju teikt, ka ar prieku redzu, ka komisijai un parlamenta locekļiem ir vienāds uzskats par biodiversitātes eh, problēmām un attiecīgo dienestu iesaisti. Mums arī ir vienots viedoklis par to, kā sasniedzam 2020 biodiversitātes mērķi. Mūsu mērķis ir ambiciozs un mēs nevaram atkal nebūt veiksmīgi un mēs nevaram saviem pilsoņiem teikt, ka mēs neesam izmantojuši visas iespējas, lai apturētu biodiversitātes zaudējumus Eiropas Savienībā. Es pastāstīšu parlamenta locekļiem par to, ka šogad sākās um, vai tiek izmantots mūsu jaunais uz, lozungs par biodiversitāti, un mēs darīsim visu, lai uh, saglabātu biodiversitāti šajā planētā. Mēs, es nodošu visus jūsu komentārus eh, Potošņika kungam, kas ir atbildīgs par šo jautājumu komisijā. Un es ceru, ka uh, jūs uh, baudīsiet mūsu uzticību šajā svarīgajā jautājumā. Tagad Langas kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es pateicos kolēģiem par, sa, par līdzdalību. Viņi visi ir ārkārtīgi svarīgu devumu devuši un nodrošinājuši, ka mums ir visaptaroša pieeja. Komisija ir gatava ņemt to vērā un iekļaut savā stratēģijā, un es patiešām ceru, ka komisārs to arī izdarīs, un ceru, ka arī šī stratēģija būs tikpat skaidra kā tā, ko es piedāvāju, jo dalību valstīm tas ir vajadzīgs, Runājot par lauksaimniecības politiku, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs jau esam daudz par to runājuši, jo lauksaimniecības sektors eh, apstrādā pusi no kopienas dabas resursiem. Tas pats attiec uz eh, zivsaimniecību, uz struktūrālo politiku. Mums ir jānodrošina, ka mainstreamings šajā ziņā ir realitāte, jāņem vērā arī finansiālie aspekti, jo ir nepieciešams pietiekoši daudz līdzekļu, lai efektīvi ieviestu šīs politikas dzīvē. Pagātnē mums ir bijusi pārāk fragmentāra pieeja, un mēs fokusējāmies tikai uz vienu finanšu mērķi. Tagad mums ir visaptarošāka politika, un tā vietā, lai nogalinātu vienu putnu ar vienu akmeni, mēs varam izdarīt daudz vairāk. Es ceru, ka mēs atstāsim šo te fragmentāro pieeju pagātnē, un visi no tā iegūs, vismaz finansiālā ziņā. Ir ārkārtīgi svarīgi izmantot tādu internacionālu pieeju, uh, kā mēs to jau redzējām attiecībā uz Nagojas sanāksmi par augsnes saglabāšanu. Mums ir nepieciešama koordinēta un visaptvaroša politika, mums ir jāizsargā sava zeme un arī augsnes resursi visā Eiropā, un mums tas ir jādara uh, piemēroties vietējiem apstākļiem, jo, piemēram, manā valstī, Grī, uh, piemēram, manā valstī Grieķijā un Skandināvijā. Mums ir nepieciešamas dažādas pieejas, piemēroties vietējiem apstākļiem. Nobeigā, nobeigumā priekšsēdētāji mēs runājām par valsts eh, finansējumu, par valsts iejaukšanos, bet mēs nerunājām par sociāli atbildīgām darbībām. Tas, tieši, tas ir tieši tas, kas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešama ilgspējīga ražošana, kurus patērētāji var atļauties un kurus var turpināt arī ražot nākotnē. Tikai tā mēs nodrošināsim progresu. Paldies! Thank you, Ms. Delanga. Well... Paldies, Delangas kundze. Līdz ar to mēs beidzam šo jautājumu darba kārtībā. Paldies visiem, kas runāja. Nākošais jautājums rīt balsosim. Un nākošais